la Presidente. Colleghi, la seduta è ripresa. Turpināsim darbu. Un mums ir ieradušies arī visi pārstāvji, kas ir gatavi uzklausīt komentārus. Nākamais mūsu darba kārtības punkts ir kopīgās debates par Banku Savienību vienotais uzraudzības mehānisms. Taisenes ziņojums un Gigolda kunga ziņojums. Un tagad došu uz četrām minūtēm vārdu Taisens kundzei. Paldies, priekšsēdētāji komisāri kungs, kolēģi.